Well, dear colleagues. Dear kolēģi. Mēs eh, uzņemam šodien eh, doktoru Humamu Hamudī, kurš ir Irāks ārējo attiecību komitejas priekšsādātājs. Viņu uzlu, ielūdz personiski mūsu priekšsēdētājs Elmars Broks, bet tā kā svētdien notiks eh, vēlēšanas Vācijā, mēs atvainojamies par viņa uh, prombūtni, un es jau sacīju mūsu viesim, ka viņam būs jāsamierinās ar vietnieka klātbūtne šajā sanāksmē. Nav pat vajadzības norādīt, ka mēs visi interesējamies cieši par to, kas notiek Irākā. Mēs esam nobažījušies par to, un mēs esam uh, nobažījušies par nesenajiem bojā izgadījumiem jūsu valstī. Tāpat arī Mūs interesē, kā jūs ietekmē pilsoņu karš Sīrijā un saistība ar Alkaida, ar džihadistu grupām Sīrijā un tām, kas darbos jūsu valstī. Mēs uzklausīsim jūsu viedokli ar lielu interesi, un mēs lūgsim jūs tagad izteikties uz minūtēm 10-15, un pēc tam kolēģi uzdos jums jautājumus, un tad mēs lūksim jūs atbildēt. Bet tagad es dodu vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji, visu žēlīgu Allaha vārdā. Gribētu jums pateikties par šo uzaicinājumu par iespēju uzstāties Eiropas parlamentā un vispārīgi uzrunāt Eiropiešus. Es izmantoju šo iespēju, lai pateiktos, vai jūs mani dzirdat, jautā runātājs izmantoju šo iespēju, lai pateiktos kolēģiem Eiropas parlamentā un Eiropas Savienībā vispārīgi, jo viņi bija kopā ar mums tad, kad mēs sākām veidot demokrātiju un organizēt vēlēšanas. Es varēju piedalīties konstitū konstitūcijas sarakstīšanas procesā un var apliecināt to atbalstu, ko mums sniedza Eiropa. viņu palīdzību konstitūcijas sagatavošanā. Un Irākas konstitūcija ir pirmais pamatlikums, kas ir sagatavots šajā reģionā. Un mēs varējām sniegt paraugu demokrātijai. Arāba pavasars eh, iestājās pēc konstitūcijas sagatavošanas. Un Irākā ir kļūst par laicīgu valsti valsts eh, prezidentam esot ne, eh, paredzot iespēju nebūt musulmanim, atšķirībā no visām citām arābu valstīm, bet ir zinām islāma konstante šeit eh, no vienas puses un demokrātijas un cilvēktiesību jautājumi no otras puses. Islāma konstante, kura mēs esam zinājuši. Turklāt, Irākā mēs varējām piedāvāt Arābu līgai patiesus eh, demo, islāma priekšrakstu un cilvēku tiesību un demokrātijas apvienojumu. Eh, jāsaka, ka mēs esam saskārušies ar zināmām problēmām, ievērojumām problēmām, taču mēs pamazām nonākam pie patiesa līdzās pastāvēšanas uh, modeļa un sadarbībā ar jums mēs vēlamies šo līdzās dzīvošanas pastāvēšanas modeli e, veidot tādu, kas var kalpot par paraugu citiem ņemot vērā šo unikālo pieredzi Arābu pasaulē, Irāka ir bijusi tā vieta, kurā savulaik piesaistīja no 2006. līdz 12. gadam džihādistus no visas pasaules, un mēs rietumu mēdījos. Eh, esam dzirdējuši, ka mm, Irākā pastāv savstarpīgi kari, ka pastāv mini valstis, bet mēs visu to esam pārvarējuši ar drosmes palīdzību, un mēs esam varējuši stāties pretī terorismam. Ceturtais punkts - ekonomiskā attīstība. kas ir iestājusies Irākā un izaugsmas līmenis ir 9%. Jānorāda, ka būtisks elements ir nafta, taču nedrīkst aizmirst arī vidusšķiras nozīmi, ir vairāk ierēģņu, ka arī ekonomika attīstās dinamiski, arī sabiedrība attīstās um, dinamiski. Ir vērojami dažādi dinamiski elementi valstī, un tas apliecina to, ka tauta ir dinamiska un dinamiska Tas ir tas, kas ir jāsasniedz šajā jomā. Par ekonomiku runājot, un es gribētu runāt par lauksaimniecību. Irāka tērē 500 miljonu dināru, lai palīdzētu lauksaimniekiem, tā skaitā par lopkopību runājot, mēs esam pašpietiekami vairākās jomās, Par izglītību runājot. Arī augstākajā izglītībā tiek eh, veltīts pusmiljards mūsu jauniešiem, kuri vēlas studēt ārzemēs. Un katram studentam citā valstī mūsu valdība piešķira 2300 dolāru un 2600 dolāru studentiem, kas mēnesī, kas ir precējušies. Protams, ir jomas, kur mēs esam iekavējuši, piemēram, es, eh, kas neattīstās tik labi pie mums veselības aprūpe ir bezmaksas, un slimībām, kuras nav ārstējamas, Irākas valdība piedāvā trīs kopīgi trīs miljonus mēnesī, lai Irākas slimnieki varētu ārstēties citās valstīs. Kopā paredzētā summa ir 3 miljoni. Tālāk runājot par naftas ieguvi. mēs iegūstam miljonu balvu dienā. Mēs varētu palielināt šo ražu ieguvi. Tāpat arī mēs iegūstam gāzi, bet mēs gaidām nepieciešamās iegūs atļaujas. Runājot par drošības problēmām, problēmām, ar kurām mēs saskaramies nu jau četrus mēnešus pirms tam drošības situācija bija relatīvi pieņemama mūsu valstī. Kāda ir valdības analīze par šo situāciju? Mūsuprāt, tas ir saistāms ar Sīrijā valdošo šobrīd situāciju. Konkrēti par to atbalstu, ko atsevišķas valstu reģioni piedāvā eh, nemierniekiem Sīrijā. Jūs zināt, ka ir džihadisti teroristu, eh, teroristu Al-Nosrā, citi grupējumi Sīrijā, kuru darbības neaprobežojas tikai ar Sīriju vien, bet kas ir aktīva arī Sīri, eh, Irākā, un tas ietekmē drošības situāciju Irākā. Al-Nosrā un Islāma armija Sīrijā un Irākā tā dēvē šo grupējumu, ir ar ietekmi reģionā, tie, viņi saņem atbalstu no Katāras, tāpat arī no Saudā Arābijas, no Arābu prinča Bandara un ir bijušas nozīmīgas drošības problēmas, piemēram, uzbrukums cietumam, 500 teroristu atbrīvošana un saķeršanās uh, sadursmes e, šāda rakstura ir pieaugušas geometriskā progresija. Jūs iespējams esat lasījuši katru dienu par desmitiem upuru. Loģistikas elementi kas tiek izmantot, ir galvenokārt eh, sprākstvielām pie, pielādētas automašīnas publiskās vietās, kas darbojas ar eh, tālvadības pultu. Tāpat ir pašnāvnieku uzbrukumi, eh, apbedīšanu gadījumos vai kādās svinīgos pasākumos, kuri notiek valstī. Šie teroristu uzbrukumi nav skāruši ārvalstu uzņēmumus un nav varējuši ietekmēt mūsu valsts ekonomikas attīstību. Bet ar šo uzbrukumu starpniecība ir parādījies jauns izaicinājums, kas ir saistāms ar valsts politisko situāciju. Un Šeit ir runa pār sadarbību starp dažādajām politiskajām vienībām valstī un to, kā tas var ietekmēt drošības situāciju mūsu valstī. Nu jau aptuveni veselu gadu. Kopš valdības veidošanas eh, patiesībā tā tad jau varam runāt par sākot ar 2010. gadu Irākas um, draugu saraksts, kas pārstāv mūsu rietumu draugus. Es domāju, šeit sunītu draugs ir bijuši atbildīgi par nozarēm tādām kā lauksaimniecību, uh, elektrību, valsts kasi, finansēm un aizsardzību. Ir runa par nacionālām partnerattiecībām un līdzsvaru, kuru mēs esam gribējuši panākt starp dažādām sabiedrības sastāvdaļām. Jūs zināt, ka šeit ir runa par eh, prioritārām nozarēm, vissvarīgākajām eh, ministrijām valsts pārvaldībā, bet aizsardzības un iekšlietu ministrijas vēl nav, to piedarība nav atrisināta. Tas vēl aizvien ir berzes moments. Un kāds tad ir vēstījums no tā visa? Vēstījums no tā visa ir tāds, ka mūsu sunītu draugi Eh, ir bijuši pakļauti dažādām no dažādu eh, valstu reģionu vadoņu puses eh, aizskaršanai ir notikušas manifestācijas, un Irākas valdība nav pietiekami savlaicīgi sākus šo problēmu risināt, bet ir izveidojusi starp ministriju komisiju, kuru vada premjervietnieks eh, dr. Said Budlaks, un arī gūstekņu jautājums tiek risināts, un jautājums par bāzu iznīcināšanu. Pēc tam, kad tika sniegt atbild uz šīm prasībām, ir izveidota politiska komisija pašā parlamentā, lai varētu šīs prasības skatīt, un šīs konfesionālās spriedzi, kas, e, kas ir vērojama atsevišķos Irākas reģionos, var kļūt par augsni bruņotiem uzbrukumiem. Viens eh, no reģioniem, kur šādi atentāti notiek, ir Romadī reģions, eh, Sunnītu reģions. Un var nākties likvidēt Alkaida šajā reģionā. Runājot par citiem reģioniem, mēs eh, konstatējam, ka iedzīvotājiem nāk saskarties ar šādiem grupējumiem. Agrāk bija zināma veida tautas kustība pret Alkaida ekstrēmistu grupējumiem, bet šobrīd tā vairs nav. Ir vēlojama patiesa konfesionāla spriedze, un tas atvieglo ekstrēmistu grupējumu kustību. Izšķirīga nozīme šeit ir Sīrijas krīzei, ar kuru aizsākās tas viss Mēs, protams, cieši sekojam situācijai Sīrijā un visam, kas notiek pierobežā, tribālajām situācijām un citur. Mēs esam izveidojuši veselu rindu pasākumu reģionu atbalstām, tā ir Irākas iniciatīva, un mēs atbalstām Sīrijas tautu, lai varētu uzlabot situāciju šajā valstī. Otrkārt, mēs esam pret jebkādu vardarbību, vai tas būtu vērsts pret režīmu vai opozīciju. Treškārt, mēs esam pret boikotu vai blokādi, un mēs esam pret ķīmisku ieroču pielietošanu. Ir jāpievienojas starptautiskajiem instrumentiem šajā ziņā, un tālāk mēs esam arī pret militāriem triecieniem, jo mēs zinām, kā var karš sākties, bet mēs nekad nevaram zināt, kā karš beigsies. Mēs atbalstām dialogu, kuram būtu jāiet caur pārejas periodu, nosakot pārejas valdību, un pēc tam paredzot vēlēšanas, lai varētu iecelt jauno valdību. Tāda ir ceļu karte, kas varētu saglabāt Sīriju un visu reģionu, un kas varētu pārtraukt e, to situācijas pasliktinošanos, kādu mēs vērojam. Mēs redzam, kādi ir šo džihādistu un citu grupējumu mērķi, kuri pastāv Sīrijā un kurus finansiāli atbalsta. Un e, kuri apdraud situāciju tuvajos austrumos, it īpaši Afganistānā. Mēs esam izveidojuši šo savu projektu un mēs esam saņēmuši labvēlīgs atbalsts eh, no Turcijas puses. Mēs eh, uzrunāsim arī līča valstis, kā arī ir jāizmanto parlamentārā diplomātija, lai varētu rast risinājumu, kas būtu pieņemams visiem. Mēs atbalstām Ženevas divu konferenci un e, starp starp, atbalstām starptautisko uh, mediātoru pūliņus. Mēs atbalstām neseno vienošanos, lai panāktu situācijas atrisināšanos Sīrijā, ņemot un paturot spēkā Sīrijas tautas prasības un mieru reģionā. Lūk, šie ir aspekti, kurus es gribēju skatīt kopīgi ar jums, kas, un kas skar situāciju Irākā, situāciju reģionā un arī dažos vārdos ekonomisko un sociālo situāciju mūsu valstī. Paldies! Esmu gatavs tagad atbildēt uz jūsu jautājumiem. Vēlos informēt turpinpriekšsēdētājs Eh, kolēģus, ka 16.45 mēs uzņemsim Albānijas premjeru, kuram arī ir ļoti saspringts grafiks. Es lūdzu uzdot jautājumus pusotrā minūtē un došu vārdu vispirms eh, kolēģim Salafrankam. Paldies eh, priekšsēdētājiem. Paldies, Afet, priekšsēdētāji. Sveicam jūs. Uh, AFET komitejā, un mēs esam ar kolēģiem apsprieduši jautājums, kas skar mūsu savstarpējās attiecības, tāpēc augsti vērtējam jūsu izklāstu un e, gribētu zināt, vai jūs varat dziļāk pastāstīt par politisko situāciju un sadarbību, kas notiek valdības līmenī starp šītiem un sunītiem, un skatīt, cik tālu šo abu amatu, tādu kā iekšlietas un aizsardzība, abu portfeļu piešķiršana, eh, es problēma ir tik nopietna jūsu valstī. Pēc ANO datiem 2013. gadā ir bijuši vairāk nekā 5000 uzbrukumu, vairāk nekā 20 eh, tūkstoši ievainoto un 800 cilvēki ir gājuši bojā uzbrukumos. Jūs varat sniegt analīzi, kā no, nu, darbojas attiecības ar šo ļoti būtisko nozaru jūsu valstī? Eh, kāda ir jūsu, mēs dzirdējam jūsu nostāja mm, par situāciju Sīrijā, mēs to dzirdējam. Eh, kāda ir situācija Āšrafas nometnē? E, kurā ir arī vairāki bojā gājušie. Kāda situācija ir Sīrijas bēgļiem? Paldies, nākošais runātājs Kronberga, kur bija delegācijas vadītāja attiecībām ar Irānu. Thank you, and... Paldies un sveicu jūs Eiropas parlamentā. Es kā delegācijas vadītāja attiecībām ar Irānu gribētu pajautāt, mēs esam centušies veidot parlamentārās attiecības ar Irānu un es gribētu uzzināt, kāds ir jūsu attiecības ar Irānu un kāds ir strateģiskās partnerattiecības jums. Varbūt jūs varētu tās raksturot un iezīmēt arī nākotnes perspektīvas. Irānā ir jauns prezidents, un es gribētu dzirdēt jūsu a, vērtējumu tā, tam, kā viņš mainīs a, valsts a, politikas. Varbūt viņš būs gatavs sadarboties ar rietumiem, varbūt pat atrisināt kodola jautājumu. Paldies! Jā. Thank you, Mr. Chairman, over here. Paldies, priekšsēdētāji. Es sēžu šeit. Trīs ātri jautājumi. Pirmkārt, kādas darbības eh, premjera Malakija valdība veiks eh, pēc uh, eh, Ašrafs nometnes notikumiem? Un varbūt tur ir iesaistīti arī Irākas drošības dienesti. Protams, ka tās ir tikai spekulācijas, bet uh, no šī parlamenta ir bijušas par to preses relīzes, par Sīrijas jautājumu un par atbalstu, ko sniedz jūsu režīms Asāda spēkiem Arab līgas ietveros. Kā jūs tagad eh, raugāties uz Ženēva divi ASV Krievijas nolīgumu uh, iznīcināt masu iznīcināšanas ieročus, eh, proti ķīmiskos ieročus, kurus Asāda režīms ir atzīmes, ka tam tādi ir. Uh, um, tie tātad eksistē un tie tikšot iznīcināti. Vai jūs esat optimistisks, ka tas varētu būt veiksmīgs pasākums, un vai Asāds uh, ievēros uh, solīto, un vai tas varētu bruģēt ceļu ilgstošākam uh, politiskam risinājumam šim pilsoņu karam, par Kurdistānu, Zalfrankskungs tam pieskārās. Uh, kā Bagdāda jūsu valdība reaģē uz uh, pieaugošo de facto neatkarību šai uh, reģionālajai valdībai. Barzānī uh, prezidenta vadībā, viņš ir bijis arī Briselē vairāk kārt, un jo īpaši vai jūs redzat šeit kādu risku, proti, ka Irāka varētu sašķelties un nebūtu vairs vienot valsts. Paldies, man jums jāpaziņo, ka runātais saraksts tagad ir noslēgts, jo vairāk laika nav, un Vuljaniņš kungam tagad vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu no Horvātijas, kas bija daļa no bijušās Dienvidslāvijas, un uh, manā laikā mums bija daudz studentu no Irākas. Valsts šķiet ir uh, attīstījusies gan ekonomiski, gan sociālā plānā, un praktiski nav nekādu reliģisko sadursmju. Nezinu, kas notika ar maniem bijušiem studentiem, es ceru, ka viņiem klājas labi. Lai nu kā, es domāju, ka Irākai ir eh, ļoti eh, liels skaits labi izglītotu cilvēku, lai valsts varētu attīstīties pareizajā virzienā. Kas tad viņus kavē? kāda ir šī jautājuma hierarhija, kas ir jārisina, pirms uh, šis uzrāviens varētu īstenoties. Vai jūs domājat, ka tā ir alkaidas klātbūtne, vai vecā režīma paliekas, vai varbūt uh, pretošanās amerikāņiem vai kas cits? Bet varbūt jūs domājat, ka tas jau ir noticis šis izrāviens. Mr. Kellam, please. Kellam, kungs, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies, priekšsādētāji. Man iedrošina jūsu skaidraja izteikumi pret ekstrēmistu grupām un par jūsu valdības politiku uh, veicināt jūsu studentu došanos studēt uz ārzemēm. Pirmais jautājums par nacionālo vienotību. Ir vienošanās, uh, kas tika noslēgta pirms dažiem gadiem. Uh, kā uh, šī vienošanās ir attīstījusies, vai tā ir ieviesta, vai ir pieņemts naftas likums. Un, protams, mēs uh, esam nomažījušies ne tikai par citām minoritātēm, bet arī par kristiešiem, jo lielākā daļa uh, no viņiem ir pametuši Irākas teritoriju. Un pēdējais jautājums. Ir daudz ziņojumi presē bijuši par to, ka Irānas uh, uh, līdmašīnas esot uh, um, ielidojušas uh, Irākas gaisa telpā, lai piegādātu uh, ieroču Sīrijas režīmam. Paldies, Demartīnī kundze, lūdzu. Demartīnī. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Desmit gadus eh, pēc militārā eh, uzbrukuma, kas atbrīvoja valsti no Sadam Husaina diktatūras, Irāka, kā jau jūs uzsvērāt, ir uh, panākusi daudzas uzlabojumus, bet joprojām ir gandrīz katru dienu teroristu uzbrukumi un sektu sadursmes. Vai kritiskā situācija Sīrijā uh, vismaz daļēji ir atbildīgi par šīm iekšējām problēmām, un mēs zinām, ka daudzi kristieši ir aizbēguši uz Sīriju, vai viņi tur ir apdraudēti, un ko Eiropas Savienība varētu darīt, lai palīdzētu jūsu valstī atrisināt uh, iekšējo strīdu starp sunītiem, šītiem un kurdiem. Paldies! Thank you very much! Vēlas paldies! Peterlis kungs, lūdzu! Paldies! Udarek na spravnih prizadevanjih eh, vaše vlade. Eh, mene zanima, kaj. Paldies. Gribu uzdot jautājumu. Jūsuprāt, kāda ir viss eh, lielākie izaicinājumi starp kultūru, starp liģu dialogā un kādas pasākums veic valdība? Well, thank you very much. Um... Liels paldies! Eh, Hamudī kungs, lūdzu, jums eh, apmēram 15 minūtes jūs rīcībā atbildēm. Lūdzu, jums vārds. شكرا جزيلا على هذه الأسئلة لكن Paldies, priekšsēdētāji, pateicos visiem deputātiem, kas uzdeva jautājumus. Bet neizskanēja jautājumi par attiecībām starp Irāku Eiropas Savienību ne arī par partnerattiecību sadarbības līgumu starp Irāku un Eiropas Savienību. Šis ir nolīgums, kurš darbojas abu pušu interesēs, kurā vajadzētu, pie kura praktiskas izpildīšanas vajadzētu ķerties, vajadzētu parādīt piemēru lai mūsu attiecības kļūtu par paraugattiecībām starp Eiropas Savienību un jaunu demokrātiju, kāda ir Irāka. Vajadzētu dinamizēt šo nolīgumu un būtu labi uzklausīt jautājumu šajā sakarā. Jūs uzdevāt ļoti dziļus jautājumus, jūs tik tiešām esat šī temata pašā centrā, un es gribētu jums pateikties par jūsu izrādīto interesi un jūsu um, izpratni. Tas eh, parāda to, ka mēs dzīvojam uz planētas, kas ir kļuvis par globālu ciemu. Runājot par sunnītu un šīītu problēmu tagad, gribu sacīt, ka situācija nav E, identiska, ja mēs to salīdzinām ar Irānu, Libānu, Afganistānu vai Pakistānu. Nav šeit runa par tādu pašu konflikts ar sunītiem un šīītiem. Irākas sunīti un šīīti piedar vienai saimēji. Krīze, kura sākās pēc finanšu ministra doktora Rafa Al-Isaui demisijas, kurš Ramadī ziņoja par savu demisiju un uh, ir atkāpies no politikas. Un ir jānorāda, ka šī ministra ciltsvadītājs ir šīts. Tas nozīmē, ka Rafa Alasaui piedar pie grupas, ko vada šīts. Mēs piedar, e, piedaram šai pašai ciltī. Bet daži no Bet eh, šajā pašā ciltī var būt gan e, sunnīti, gan šīti. E, šāda cilts pastāvēšana dod iespēju sociālai solidaritātei. Piemēram, ja kāds saslimst, tad e, E, tiek vākti līdzekļi, lai atbalstītu to personu, kam šie līdzekļi ir vajadzīgi. Problēmas starp e, sinnītiem un e, šītiem Irākā nav neatrisināmas. Mēs varam rādīt piemēru gan Bahreinai, gan Sīrijai, gan Sauda Arābijai, lai viņi redz, ko Irāka ir darījusi, lai varētu līdzās pastāvēt dažādas konfesijas. Jūs visi zināt imāmu Al-Sistani Ejatolu Sistani, kas ir augstākā amatpersona šītiem, kurš sacīja, ka Nav jārunā par brāļiem sunītiem, bet jāsaka, jūs paši esat sunīti, ir jāaizstāv sunītu intereses tieši tāpat, kā jūs aizstāvat savējas. Irākā nav starp konfesiju problēmas, pastāv pārvaldības problēma, bija centralizēta valsts viena partija, viens diktators. Šobrīd mēs dzīvojam decentralizētā valstī un Mēs dzīvojam pārejas periodā. Ir problēmas pārvaldības ziņā, tā ir tiesa, bet es domāju, ka ministrija krīze, valdības krīze tiks atrisināta. Nākošajā gadā notiks vēlēšanas aprīlī, un domāju, ka šīs vēlēšanas dos iespēju pārskatīt politisko ainavu. Muktada Alasats, piemēram, un viņa novirzienas atbalstīja sunītu intereses. Viņš apmeklēja Irbilu, lai, lai tā saistāvētu arī augstākā padome. To pārvalda šīti. Bet kā jau es norādīju, ir valdības pārvaldības problēma, ir reģioni, kuri e, uzskata, ka ir neizdevīgā situācijā, bet nevajadzētu domāt, ka Irākā ir e, pastāvīga e, šītu sunītu konfrontācijas problēma. Protams, var rasties kāda berzē kādā no provincēm, taču tās skar ne tikai sunītus, bet tas var skart arī šītus. Piemēram, vienā no šītu dienvidu provincēm, kas arī ir samērā nabadzīga. Šādas problēmas parādījās. Mūsu problēma ir tā, ka mēs dzīvojam um, pārejas periodā, un mums ir esošās problēmas ar valsts pārvaldību. Tagad runājot par Sīrijas bēgļiem, mēs esam piešķīruši līdzekļus viņu uzņemšanai 10 miljonu dolāru Kurdistānai, lai šis reģions varētu uzņemt bēgļus. Runājot par Ašrafs nometnēm. Irākas valdība ir lūguši Ašrafas iedzīvotājiem atstāt šo nometni, lai dotos uz reģionu, kas atrodas netālu no lidostas. Ašrafa atrodas Ijēlas reģionā, kurā ir gan e, sunnīti, gan šīti un teroristi. Dijāla ir viens no karstajiem punktiem. Valdība nevar kontrolēt drošības problēmu. Diālā ir e, vieta, kur pastāv liela spriedze. Un valdība nevar šajā reģionā drošību garantēt. Tāpat ir arī citi reģioni ar lielu spriedzi Irākā, piemēram, e, e, abu graibas e, E, cietuma bijušais apgabals. Mēs ne, nespējam aizstāvēt ašrāfas iedzīvotājs, un mēs esam e, meklējušies spējas pārvietot e, šīs nometnes iedzīvotājus uz citu vietu tuvu Bagdādēji, bijušajā amerikāņu nometnē. Un ir arī tādi Ašrafas iedzīvotāji, kurus mēs nevēlamies paturēt, kas ir bijušie sadāma režīma kolaboracionisti, kur ir nogalinājuši šītus, kur ir nogalinājuši kurdus. Tāpat arī policija liedz pieeju atsevišķiem atsevišķiem kvartāliem. Ja tur kas notiek, eh, kas atbildēs eh, par sekām, kas būs vainīgs, eh, vai būs vainīga valdība un amat, eh, vai persona, kur nav paklausījusi policijas norādēm. Lūk, drošības problēmas, kuras valdība ir jārisina ikdienā. Ikdienā ir arī bojā gājušie. Protams, mēs uh, esam ļoti nemierā ar Ašrafas nometnē notiekošo, bet valdība nespēja to nosargāt tieši tāpat kā Abu Graibas cietuma reģionu. Mēs esam sazinājušies ar apvienotajām nācijām, lai pārstāvis Bagdādē varētu veikt izmeklēšanu lai varētu veikt bojagājušo sekciju, noskaidrot viņu nāves cēloņus. Ir valstis tādas kā Kanāda un Austrālija, kuras ir bijušas gatavas uzņemt ašrafas nometnes iedzīvotājs. Kāpēc tās to nedara? Mēs nevaram uzņemties vieni paši par viņiem atbildību. Es domāju, ka valstis kā Austrālija un Kanāda var savu atbildību šeit uzņemties. Irākā ir daudzas etniskas grupas un konfesijas, kurdi, arābi, šīti, sunīti, tas um, no vienas puses ir problemātiski, no otras puses tas ir iespēju avots, jo mēs visi varam strādāt Irākas un reģiona interesēs. Mēs neatbalstām Irānu puse valsts Irānu neatbalsta, un mēs arī nevaram strādāt Saudārābijas interesēs, jo to neatbalstītu otra puse. Irāka nevar kalpot savienoto valstu interesēm, jo tam nepiekristu puse Irākas tautas. Mēs vēlamies labas attiecības ar visiem. Un jānorāda arī, ka pie mums dzīvo turkmēņu minoritāte. Uh, kas var palīdzēt veidot attiecības ar Turciju, šī var mūs tuvināt Irānai, Sunīte, Saudarābijai. Lūk, tas palīdz mums, palīdzētu mums veidot pozitīvas attiecības, šī daudzveidība, pozitīvas attiec, attiecības ar uh, visu pasauli. Mēs varētu būt starpnieks attiecībās starp Irānu un Savienotajām valstīm, mēs varētu palīdzēt nodot vēstījumus. Usāma Alno Džaifī, mūsu parlamenta priekšsēdētājs, ir apmeklējis Turciju, drīzumā dosies uz Saudarābiju, lai veidotu uzticības pilnas attiecības. Es domāju, ka Bagdāde kļūs par sava veida Ženēvu reliģiskā ziņā. Mūsu politiķi, mūsu e, pārstāvji varēs uzņemties e, šeit amatus, ņemot vērā to, ka mums būs labas attiecības dažādos līmeņos. Lūk, tādu mēs redzam jauno Irāku, kas var būt stabilitātes faktors reģionā, Irāku, kas var kalpot par tiltu starp visām pusēm. Runājot par jauno Irānas prezidentu, es domāju, ka viņš ir ar nozīmīgu lomu sarunās ar rietumiem un viņš varētu sniegt savu devumu, lai atrisinātu e, kodolu problēmu. Mēs neatbalstām arī Asadu, mēs atbalstām demokrātisku režīmu Sīrijā. Lidmašīnas, kas ir šķērsojušas mūsu gaisa telpu, e, ir tikušas pakļautas kontrolē, ir tikušas pārbaudītas, Un arī mēs esam uzsākuši sarunas ar Sīrijas opozīciju. Mēs piekrītam Ženēvai divi, mēs atbalstām apdarībai centienus, mēs nosodām ķīmisko ieroču pielietojumu, un mēs Irākā bijām pirmie upuri šādiem ieročiem. Un mēs ļoti gribētu, lai pašreizējā pasaules nostāja būtu, ja mēs varētu būt izmanto, to izmantojuši savu laiku, tad, kad Abča tika bombardēta un pakļauta gāzes uzbrukumam, es domāju, ka pasauli būtu daudz stabilāka un drošāka. Irākas uh, sabrukšanas draudu. Es nedomāju, ka Kurdistāna gribētu atdalīties no Irākas. ka tas varētu raudus, eh, radīt draudus valsts dezintegrācijai. Uh, E, naftas ienākumi tiek sadalīti vienlīdzīgi starp dažādām provincēm, un šis ekonomiskais faktors veicina savienību. Tāpat arī šis cilšu faktors, kuru es pieminēju savas pirmās uzstāšanās laikā. Es nedomāju, ka separātismam ir nākotne, un es arī nedomāju, ka tas būtu vēlams runājot par studentiem, kas ir mācījušies Horvātijā un Krievijā. Tādu ir vienmēr un aizvien vairāk, un viņi ir ar ļoti nozīmīgu lomu. Irāka virzās pa pareizo ceļu. Tiesa ir sastopama vēl aizvien šķēršļi, ir pretestība pret demokrātisko decentralizēto režīmu, bet mēs pamazām virzāmies uz priekšu, lai arī tas varbūt notiek lēnām. Un, protams, mēs ciešam no Sīrijas notikumiem un arī no notikumiem līdz valstīs. Bet es domāju, ka ar Allaha svētību mēs varēsim turpināt savu ceļu. Eh, runājot par kristiešu minoritāti. Mūsu valstī Visas minoritātes, tā skaitā kristieši, var izmantot visas tiesības. Kristieši šobrīd mūsu valstī piedzīvo zelta laikmatu, ņemot vērā jauno Irākas konstitūciju. Irākieši neatkarīgi no savas konfesijas var ieņemt amatu taiskaitā prezidenta posteni, lai gan citās arābu valstīs prezidents var būt tikai musulmanis. Mūsu konstitūcija paredz iespēju prezidenta amatā stāties kristietim. Nav diskriminācijas attiecībā pret kristiešiem, kurdiem. Kristieši no uzbrukumiem cieši tieši tāpat kā citi, ne vairāk, ne mazāk, it īpaši, ja mēs skatām šo jautājumu no proporcionalitātes viedokļa. Iespējams, ka visvairāk ir cietuši šīti un vairāk nekā kristieši. Pietiek eh, dažu matemātisku eh, operāciju, lai varētu to izrēķināt. Eiropas Savienība var mums palīdzēt. Mums ir arī paredzēts uzrunāt Eiropas komisiju šodien, un es domāju, ka Eiropas Savienība varētu piedāvāt apmācības kursu Irākas ierēģiem. Ir 3000 ierēģi, kas ir guvuši izglītību Japānā. Es domāju, ka arī Eiropas Savienība varētu izglītoties tikpat daudz ierēģu. Par gāzi un naftu runājot. oktobrī, novembrī mēs varēsim tikties atkal, un tad varēsim šos abus tematus izrunāt sīkāk. Būtu ļoti labi, ja Eiropa būtu viena no iesaistītajām pusēm. Mūsu parlaments ir apstiprinājis partneru attiecību nolīgumu enerģētiskajā ziņā ar Eiropas Savienību, un šis mm, nolīgums varētu stāties spiekā, spēkā. Iespējams, ka mums vajadzētu izveidot eh, jauktās komitejas vai draudzības komitejas, lai skatītu šo enerģētikas problēmu, lai varētu visas esošās neskaidrības un problēmas eh, kliedēt. Tāpat arī izveidot pagaidu komiteju, lai ieviestu šo nolīgumu praksē, un tas būtu abu pušu interesēs. Tālāk runājot e, par dialogu starp šinītiem un sunītiem. Kā jau es sacīju, nepastāv problēma starp sunītiem un šītiem mūsu valstī, bet drīzāk to varētu nodēvēt pār pārvaldības pro problēmu un pēc vēlēšanām. Es domāju, ka iespējams, ka pat būs kopīgās vēlēšana listas vai vismaz kopīga vēlēšana platforma abām kopienām. Turklāt šie vēlēšanu nolīgumu ir tādi, par kuriem vienošanās notiek pirms un nevis pēc vēlēšanām. Domāju, ka tā būs demokrātiskā cīņa un nenotiks konfrontācijas starp reliģiskām uh, kopienām. Say, uh, eight. Liels paldies! Šī ir bijusi ļoti ražīga diskusija. Liels paldies jums uh, par šo vizīti. Rītdien jūs tiksieties ar Irākas delegācijas uh, uh locekļiem un es varu uh, tikai iedrošināt, ka mēs jūsu vēstījumu nodosim arī mūsu priekšsētājiem Broka kungam. Liels paldies uh, mūsu ciemiņam! هذه هي إلى لجنة العلاقات الخارجية Well, colleagues. Godātie kolēģi, atsāksim darbu. Sveiksim Albānijas premjerministru Ediju Ramu. Rama kungs mums pievienojies uz kādām minūtēm 50, jo 5.45 viņam jāiet prom viņš tiksies ar parlamenta priekšsādātāju, un tāpēc mums mūsu diskusija jāietilpina šajā atlikušajā laikā. Sveiksim viņu ar uzvaru parlamenta vēlēšanās. Mēs ļoti augstu uh, vērtējam gludo pārēju. Uh, manā valstī, piemēram, uh, Rumānijā, mēs ļoti labi zinām, ka politiskā situācija var uh, dažādi mainīties ceļā uz uh, tirgus ekonomiku un konsolidāciju. Mēs uh, pozitīvi vērtējam Albānijas vēlēšanas, kas notika šogad, un uh, ceram, ka politiskā sadarbība turpināsies arī ar jauno valdību. Mēs uh, esam ļoti uh, par to, lai Albānija pēc iespējas ātri kļūtu par kandidātu valsti, un mēs ceram, ka decembrī eh, ministru padome pieņems attiecīgu lēmumu. Tagad premjerministra kungs vārds jums. Jūs zināt, ka laika nav daudz, nu varbūt 10-15 minūtes tagad uh, ievadu uzrunai, un pēc tam kolēģi uzdos jums jautājumus. Lūdzu! Liels paldies! Esmu ļoti priecīgs par to, ka jūs um, tik uplā skaitā esat šeit, lai diskutētu ar mums. Es visu pirms gribētu teikt, ka mēs ļoti augstu vērtējam Eiropas Savienības un Eiropas parlamenta pastāvīgo atbalstu um, Albānijai ceļā uz kandidātu valsts statusu. Vēl gribētu pateikties arī mūsu iepriekšējai valdībai un manam priekštecim par panākto tuvinot Albāniju Eiropas Savienībai. Protams, ļoti daudz vēl darāmā paliek. Es ticu, ka šis jaunais gads Albānijas politikā uh, sāks jauno ēru. Mans mērķis um, ir uh, pārtraukt vecās politiskās tradīcijas, un mēs darīsim visu, lai garantētu uh, daudz partiju politiku, konsensusa politiku, kas būtu pēc iespējas atvērtāka. Mēs vēlamies uh, uzklausīt arī opozīciju, lai panāktu savus mērķus. Vakar Eh, tika eh, balsots parlamentā, un es varu jums tagad paziņot, ka diskusiju gaisotne bija ļoti laba. Jaunais parlamenta vadītājs ļoti labi vada diskusijas, un opozīcijai eh, tagad uh, pirmo reizi Albānijas parlamenta vēsturē ir uh, piešķirts uh, uh, liels runāšanas laiks, lai apspriestu Albānijas valdības programmas. Protams, Albānijai vēl daudz jāpanāk, bet mūsu galvenās prioritātes ir šādas. Jāsagatavo un jāapstiprina uh, tieslietu reformas, jācīnās pret korupciju un organizēto noziedzību. Eiropas Savienības darba kārtība ir katalizators pārmaiņām mūsu valstī. Tas arī ir instruments, lai sasniegtu Albānijas uh, renesansi, tā mēs to saucam. Miljons mūsu balsotāju to atbalstīja, balsojot par mūsu aliansi Eiropeiskajai Albānijai. Mūsu priekšā ir um, arī izaicinājumi, bet uh, Balkānos attīstība notiek ļoti pozitīvi. Un mēs varam konstatēt, ka situācija Kosovā un Serbijā attīstījusies ļoti labi. Panākta vienošanās, kas paver jaunas iespējas mums visiem. Tagad mums jāstājas priekšā jaunajiem izaicinājumiem, proti mums ir jāatrisina beidzot visi konflikti bijušajā Dienvidslāvijā un jāpārvērš šie konflikti par jaunajām iespējām. Miers ir tas svarīgākais instruments ekonomiskajai attīstībai un sociālajai sadarbībai starp mūsu valstīm un tautām. Protams, no citas puses mēs lūkojamies ar apbrīnu ne tikai uz to, kā Kosovas valdība vada šo procesu, proti miera un sadarbības procesu, mēs ļoti atzinīgi vērtējam arī Kosovas panākto progresu ceļā uz Eiropu stabilizācijas un asociācijas nolīgums, vīzu liberalizācijas nolīgums. Tie tagad ir panākti un tie ir ļoti svarīgi stabilizācijai reģionā. Mēs ceram ar jūsu atbalstu, ar Eiropas parlamenta atbalstu. Un piesaistot Albānijas un mūsu reģiona draugus mēs varam atgūt to laiku, ko varbūt zaudējām pagātnē. Mūsu ārlietu politika ir bijusi ļoti stabila, viens no stabilākiem instrumentiem, ko neietekmēja valdības pārmaiņas un varas spēles valstī. Te pašā laikā nesen ir pieaugusi zināma nacionalistiskā kustība. Mēs ceram, ka šis periods nu ir pagātnē un paliks pagātnē. Mēs vēlamies tagad um, ārlietu politiku veidot tā, lai ar karmiņu valstīm nerastos nekādas problēmas. Protams, pēdējos gados Albānija ir sasniegusi progresu. Bet tāpat nav šaubu, ka Albānijas ambīcijas uh, Uh, nav pilnībā sasniegtas. Mūsu vēlēšanās, uh, mūsu, uh, vēlēšanas, mūsu ambīcija ir tas, kas liek mums mācīties no citiem, mācīties no pozitīvās un negatīvās pagātnes pieredzes. Es ticu, ka Albānijas tauta nobalsoja par mums, tāpēc, ka eh, ne tikai vajadzēja nomainīt vienu premjerministru pret otru, vai nomainīt eh, kādu ministru ar kādu citu ministru. Mēs ceram, ka Par mums nobalsoja tāpēc, ka nepieciešams mainīt situāciju valstī. Un katrs no mums ļoti labi apzinās, ka mēs pašlaik esam nonākuši savās pozīcijas ne jau tāpēc, ka mēs esam tie, kas mēs esam, bet tāpēc, ka tauta pašlaik Uh, uh, vēlas, lai mēs sasniegtu pārmaiņas. Tā ir milzīga atbildība. Mēs esam gatavi strādāt un panākt to, kas ir nepieciešams Albānijas tautai. To, ko tauta pieprasīja 23. jūnijā. balstoties uz mūsu pieredzi valstī, kurai bijusi ļoti smaga, pat traģiska pagātne komunistu impērijas laikā, kad Albānija piedzīvoja ļoti brutālu diktatūru, un arī vēlāk sarežģītā pārejas periodā. Es uzskatu, ka nepieciešama ikdienas demokrātija. 92. gadā tauta vēlējās lielas pārmaiņas valstī. Šī gada 23. jūnijas bija miermīlīga valdības maiņa, bet arī ļoti skaidrs signāls ka mums ir nepieciešama reāla ikdienas demokrātija, kas joprojām neizpaužas pilnā mērā mūsu pilsoņu dzīvē, bet tā ir nepieciešama. Un tā mēs varam jūs iedrošināt, ka mēs darīsim visu nepieciešamo, lai to sasniegtu. Šis parlaments daudz darījis Albānijas labā. Un mēs neizšķērdēsim šo atbalstu Mēs izmantosim jūsu palīdzību par iedvesmu. Un centīsimies īstenot uh, Albānijas mērķus, tuvinot Albāniju Eiropas saimei kā pilnvērtīgu saimes locekli ar visām tiesībām un pienākumiem. Paldies! Lielas paldies, premjera kungs! Ļoti iedrošinošus vārdus jūs teicāt, un jūsu klātbūtne šeit arī sniedz mums garantiju, ka tas tiks ieviests. Ir virkne runātāju, kas ir pieteikušies. Es gribētu lūgt kolēģus izteikties pēc iespējas īsāk, divu minūšu ietvaros, lai ļautu uh, mūsu viesim arī atbildēt uz jautājumiem. Un sākumā došu vārdu Kukānu kungam, kas ir eh, delegācijas priekšsēdētājs. Viņam vārds, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, jūs ļoti strikti ierobežojat laiku. Divi, eh, divas minūtes man ir jāziņo par vēlēšanām Albānijā, jāsveic premjers. Eh, priekšsēdētāji, lūdzu, uh, Eh, ļaujiet man runāt 5 sekundes vairāk. Nu, labi, priekšsēdētājs saka. Jā, es gribētu pateikt daudz ko, bet laika nav daudz. Pirmkārt, gribētu ļo, no visas sirds apsveikt Albānijas premjeru ar ievēlēšanu un arī viņa partiju ar veiksmi vēlēšanās. Un es domāju, ka tas ir tikai taisnīgi un pareizi šajā brīdī pieminēt un atzinīgi novērtēt arī uh, aizejošās valdības darbu, kas ir paveikts Eiropas integrācijas jomā. Uh, Tas nav noslēpums, ka iekšējā politiskā situācija Albānijā uh, tika apspriesta ilgu laiku Eiropas parlamentā, mēs tai sekojām, un es ceru, ka jaunā valdība ieviesīs jaunu dinamiku un pozitīvas izmaiņas šajā jautājuma lokā. Runājot par vēlēšanām, izteikšos ļoti īsi. 23. jūnijā šīs vēlēšanas bija ļoti svarīgas. Albānijai tas bija pār, pārbaudījums Albānijai par to, vai tā spēs īstenot demokrātiskos kritērijus un vai politiskā situācija, politiskās partijas būtu pietiekami nobriedušas un uh, parādīs savu gatavību Eiropas integrācijai. Uzdrošinos teikt, ka Albānija ir izturējusi šo pārbaudījumu, un es ceru, ka nākotnes notikuma attīstība to pierādīs. Mums uh, būs uh, nepieciešams vairāk faktu, kas to apliecinās. Šeit eh, ir eh, četri eh, deputāti, kas piedalījās arī vēlēšanu novērošanas misijā. Mēs ļoti atbildīgi pildījām savu pienākumu. Un mēs varējām konstatēt, ka Eiropas integrācija lielā mērā tika arī apspriest priekšvēlēšana kampaņas ietveros. Tas bija ļoti svarīgs punkts, un tas ir tiešām ļoti būtiski. Visā visumā vēlēšanas, kā jau e, ziņojumi e, to teica, ka, e, protams, bija zināmas problēmas, bet vispārīgi runājot, es domāju, ka vēlēšanas bija tiešām labas. Un svarīgāk vēl ir tas, ka varas nodošana notika ļoti uh, mierīgi un civilizēti. Zaudējošie, zaudējušie politiķi to akceptēja, uh, un jaunais premjers ļoti korekti un civilizēti izturējās arī savā pirmajā runā attiecībā uz uh, attiecībām, kādas būs nākotnē ar citiem politiskiem spēlētiem valstī. Un to es vēl gribētu arī redzēt nākotnē. Uh, bez patiesa politiska dialoga starp visiem spēkiem Albānijā būs ļoti sarežģīti uh, attīstīties un iet uz priekšu. Līdzinājā attīstība parāda, ka tas ir iespējams un ka jaunā valdība ir gatava to darīt. Eiropas jautājumi ir ļoti augstu jaunā parlamenta darba kārtībā, un es eh, vēlos arī nākotnē redzēt eh, pierādījums tam. Jā, es eh, tiešām gribu teikt, ka premjerkungs Ir liels prieks, ka jūs esat ieradies, jūs esat eh, ļoti jauns premjers, tikai dažas dienas esat amatā, bet mums ir liels prieks, ka jūs eh, ieradāties eh, un tiekaties ar Eiropas institūciju pārstāvjiem nav nepieciešams atkārtot to, ko jūs teicāt savā runā, proti to, ka Eiropas parlaments vienmēr ir atbalstījis jūsu valsts attīstību, un mēs uh, arī turpmāk tiešām to darīsim un atbalstīsim jūs jūsu turpmākajā darbā. Ļaujiet mums jums palīdzēt pēc iespējas vairāk. Lielas paldies! Paldies! Tagad vārds Salafrankas kungam. Eh, paldies, priekšsēdētāji, es runāšu spāņu valodām. Paldies, priekšsēdētāji. Pre, premjerministra kungs, tautas partijas grupas vārdā Eiropas parlamentā. Es gribētu jūs sveikt un apsveikt eh, par vēlēšanās eh, sasniegto un pateikties par konstruktīvo toni, kādā jūs uzstājāties mūsu komitejā eh, attiecībā par opozīciju runājot, un pilnīgi loģiski es domāju par to, kāds klimats valda jūsu valsts parlamentā. Domāju, ka pareizais ceļš ir meklēt eh, sapratni un saskaņu. Jūs priekšsēdētāji saistībā ar savas valsts Eiropas perspektīvu eh, to esat parādījuši ar, stā, ar ekonomiskās sadarbības e, nolīgumu, ar vīzu režīma nolīgumu, un, kā jūs zināt, e, Eiropas e, Savienība ir apsveikusi jūsu valdības paveikto, it īpaši tiesu reformu ziņā. Bet mans jautājums ir, cik lielā mērā ir domāts par to, lai visa jūsu valsts sabiedrība tiktu piesaistīta lielajam projektam ceļā uz Eiropas Savienību. Un, priekšsēdētāji, vai jūs esat iedomājuši šajā sakarā sadarboties ar opozīciju, lai sasniegtu šo lielo politisko projektu, eh, kas balstās uz brīvām demokrātiskām vēlēšanām, uz eh, vāru pārdalīšanu, uz minoritāšu um, tiesību ievērošanu un neatkarīgu tiesu varu. Paldies! Nākošais runātais Fleckensteinu. Jā, yeah, thank you. Jā, paldies. Premjerministra kungs, arī no mūsu puses sirsnīgi apsveicu jūs ar uzvaru vēlēšanās un tas nevienu neizbrīnīs, eh, ja es piebildīšu, ka es un mani draugi, mēs priecājamies jūs šodien redzēt šajā amatā. Jūs pats tikko nosaucāt pāris uzdevums, kas jums ir īpaši svarīgi - tiesiskums, cīņa pret korupciju. Es gribētu eh, uzdot jautājumu, kas to visu nedaudz apgriež otrādi. Kas jūsuprāt ir tāds, ko mēs, kā Eiropas parlaments, kā Eiropas komisija, varētu darīt, varbūt vairāk nekā līdz šim, lai jūs un Albānijas parlamentu atbalstītu ceļā uz Eiropu. Tātad, ja jums būtu iespēja izteikt vēlēšanos, kāda tā būtu? Thank you very much. Liels paldies. Nē, Ceskundze, lūdzu. Šis tā. Uh, Priekšsēdētāji, premjerministra kungs, ministra kungs, es uh, savas grupas vārdā gribētu jūs sveikt šeit, un uh, man ir prieks, ka esat ieradies un runājat ar mums un dalāties savos uh, viedokļos par jūsu uh, valsts tagadējo situāciju un tās uh, nākotni. Uh, Kā jau iepriekšējo kolēģi norādīja, politiskā pārēja, pārmaiņas, eh, it īpaši valstīs, eh, kura iedzīvotāji ilgu laiku ir eh, dzīvojuši diktatūras vai autoritāru režīmu ietvaros, ir sarežģīts process, un, protams, arī varas dalīšana nav vienkārša lieta. Uh, Un, protams, es jūs eh, no visas sirds apsveicu ar eh, jūsu eh, plašo vēlēšanu uzvaru, un jūs runājāt arī par parlamenta debatēm, kas seko jūsu valdības iecelšanai, un vairāk laika nekā iepriekš tika atvēlēts opozīcijai. Bet varbūt šīs e, eiforijas rezultātā tas tā bija, bet, nu, e, kā jūs, premjerministra kungs, vērtējat e, jūsu valdības attiecību veidošanu ar citiem politiskiem spēkiem savā valstī un ar pilsonisko sabiedrību? Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Tagad uh, ir jāpaziņo, ka runātājs saraksts ir slēgts un vārds Čārzam Tanokam. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Vēlreiz apsveicu jūs arī no EKR grupas puses ar uh, jūsu ļoti pārliecinošo uzvaru un miermīlīgo varas nodošanu uh, pēc šī satraucošā uh, divgad perioda. Uh, Jūsu priekšvārējs eh, premjers izteica diezgan kontroversiālus komentārus, kas satrauc mans draugs Kopjē un Macedo Maķedonijā, tātad par šo te lielu Albāniju. Vai jūs varat mums apliecināt, es esmu Maķedonijas draugs, ka šīs valsts teritoriālā integritāte netiks apžaubīta no jūsu valdības puses? Ļoti labas ziņas, protams, par uh, Belgrads un Prištinas uh, sarunām. Kā jūs vērtējat reģionālo stabilitātu un jo īpaši uh, ekonomisko integrāciju Rietumbalkānos, jo tur ir vajadzīgi labāki transporta tīkli? Kuras jomas Albānijas ekonomikā būs jūsu prioritāte tiešajām ārvalstu investīcijām un uh, izaugsmai, kur varētu būt izaugsmas avoti? Un uh, Albānija ir Islāma sadarbības organizācijas pilntiesīga locekļa, un arī Eiropas padomē jūs esat locekļi. Bieži vien šī organizācija uh, balso kolektīvi, arī, piemēram, ANO, jo īpaši par cilvēktiesību jautājumiem, kā tas nākotnē varētu ietekmēt uh, Albānijas eh, vēlmi iestāties Eiropas Savienībā. Uh, thank you very much. Paldies. Un tagad jāsaīsina izteikšanās laiks no divām uz pusotru minūti, lai varētu uzklausīt premjera atbildes uz mūsu jautājumiem. Tagad Pēterlis kungs, lūdzu. Thank you very much, Armin. You will see. Paldies, priekšsādātāji. Jūs uh, redzat, priekšsādātāji. Tātad apsveic jūs ministra kungs, premjerministra kungs un novēlu jums veiksmi. Um, Politiskā vienotība ir ļoti svarīga Albānijas nākotnē. Jūs teicāt, ka jūs pēc iespējas labāku sadarbību vēlētos ar opozīciju. Mans jautājums ir vienkārši. Kā jūs uh, definējat uh, uh, pēc iespējas plašāku sadarbību? Paldies. Tagad Poštināro kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Premjerministra kungs. Nav jāsaka, ka es personīgi esmu ļoti laimīgs. Uh, redzēt, ka Edī Rāmā, mans draugs, ir uh, premjera amatā, arī Eiropas integrācijas un ārlietu ministra amatos ir uh, mani draugi, bet manas personīgās uh, sajūtas ir tādas pašas vienmēr. Esmu rumānis un jūsu valsts draugs un esmu proeiropietis. Esmu pārliecināts, ka Albānija šobrīd ir krustcelēs tagad izšķiras tās vēsture un uh, nākotne. Un esmu pārliecināts, ka jūsu valdība spērš izšķirošos soļus un ka padomi jums beidzot dos zaļo gaismu kļūt par kandidātu valsti, kas uh, pēc uh, reformām, kuras esat apņēmušies ieviest, ko Albānija arī saņems pēc šīm reformām. Es varu jums apliecināt, ka um, delegācija attiecībām ar Albāniju vienmēr būs uh, Albānijas parlamenta partners. Darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai palīdzētu jūsu valstī. Un te pašā laikā gribētu nodot jums uh, mana premjera Viktora Pontas vēstījumu, ka arī Rumānijas valdība vienmēr būs jūsu ciešs uh, tuvs partneris un draugs, tad, kad jums tas būs nepieciešams un aicinu jūs apmeklēt arī mūsu valsti drīz, un es ceru, ka tas arī kļūs par jaunu vēsturisku brīdi mūsu divpusējās attiecībās, un tas ir jau simts gadu sens. Paldies! Lielas paldies! Tagad Pakas kundze no Tautas partijas lūdzu. Jā, priekšsādātāji, um, premjerministra kungs, apsveicu jūs ar uh, ievēlēšanu, visu to labāko novēlu jūsu uh, darbā, Albāņu labā. Šodien jūs šeit teicāt runu, kura uh, skanēja ļoti uh, samierinoši un pat gudri, un es ceru, ka tas uh, tā būs arī jūsu darbā tālāk, un es ceru, ka nacionalistiskie uh, izteikumi, uh, kas tika pausti pēdējos mēnešos, tie nāca ne tikai no aizījošās valdības, ka tas tiks pārtraukts, un es uh, Eh, redzēju, ka jūs bijat arī Kosovā, un es redzu, ka jūs runājat pilnīgi savādāk eh, miera interesēs Balkānos. Man jums ir ļoti liels lūgums. Ja jūs ar savu izturēšanos un savas valdības izturēšanos uh, Kaut gan jau es ļoti labi pazīstu jūsu integrācijas ministri, tātad, ka jūs ar savu izturēšanos veicināsiet to, lai šie eh, šausminīgie uh, apvainojošie izteikumi parlamentā un presē uh, tiktu nedaudz uh, piebremzēti. Šī aina, ko mēs saņemam no preses, par šīm politiskajām nometnēm, par partiju biedriem, to, protams, redz arī padome, ministru padome, un tas, protams, arī ietekmē viņu sajūtas par Albāniju. Ja jūs turpiniesiet tā, kā jūs šodien uzsākāt šo runu, tad uh, tas būs labs piemērs. Un tad vēl viens lūgums attiecībā uz jums un citiem. Es domāju, ka Albāņi ir pietiekami pieauguši un nobrieduši, lai viņi. Uh, Eh, jebkuram eh, diplomātam nelūgt kaut ko. Tātad eh, nav jājautā katru reizi visiem diplomātiem, vai jūs to atbalstāt un tā tālāk. Bet uh, tad, tad var viņiem pajautāt, bet viņiem nav jābūt kā skolotājiem. Es lūdzu jūs to vairāk nedarīt, tādējādi jūs izrādīsiet, ka esat pietiekam nobriedis, lai patāvīgi pārstāvētu savu valsti, un tas arī būs pozitīvi ceļā uz Eiropas Savienību. Paldies, Gomešs kundze! Paldies! Vispirms uh, apsveicu, protams, jūs ar ievēlēšanu Mēs ceram, ka jūs varēsiet tik tiešām balstīties uz iegūto pieredzi un ka jūs varēsiet uh, parādīt, ka Albānijā ir iespējama visiekļaujoša demokrātija. Citi jau jautāja ar attiecībām ar kaimiņu valstīm. Es saprotu, ka jūsu priekšā ir vairākas nacionālās problēmas, piemēram, tiesiskuma reformas. Bet ir citas problēmas, kas ir pārobežu problēmas, piemēram, cīņa pret korupciju, jo korupcija neierobežojas ar vienu valstī. Es gribētu zināt, kāda ir jūsu stratēģija, kā jūs plānojat savu darbību sasaistīt ar to, ko dara vai varbūt nedara jūsu kaimiņi, cīnoties pret korupciju jūsu reģionā. Paldies, Jana, eh, Giana Kukundze. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu arī no savas puses apsveikt premjerministru uh, ar vēlēšanu iznākumu. Es domāju, ka mēs visi atbalstām Albānijas ceļu uz Eiropas Savienību. Mums bija arī vairāki uh, progresa ziņojumi par Albāniju. Bet viens no principiem, kurus piemērojam kandidātu valstīm, ir labu kaimiņu attiecību princips jo īpaši ar Eiropas Savienības dalību valstīm. Tāpēc gribētu jautāt, 2008. gadā Barīša valdība kurai uh, bija līdzīga ārpolitika uh, kā jums, tad šī valdība parakstīja nolīgumu ar Grieķiju uh, par uh, ūdensceļu izmantošanu. Jūs šo nolīgumu apstrīdējāt tiesā. Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka jūs uzskatāt, ka attiecības ar Grieķiju nav svarīgas? Un uh, ko jūs darīsiet nākotnē uh, sakarā ar attiecībām ar manu valsti? Paldies! Uh, jā, paldies. Uh, es, protams, pievienošos maniem kolēģiem, arī jūs apsveikšu ar ievēlēšanu. Uh, labi redzēt jaunās sejas valdība, valdībā. At jūs tagad ieradāties Briselē uzreiz pēc valdības apstiprināšanas. Tas ir ļoti svarīgs solis, un tas rāda, cik nopietni jūs uztvērat Eiropas dimensiju. Es piekrītu, ka nepieciešams uh, tagad pāraud saiknes ar veco politisko tradīciju, ar politiskām blokādēm jūsu valstī, ar reformu trūkumu, ar dialoga trūkumu starp politiskajām partijām jo svarīgāk ir iesaistīt pilsonisko sabiedrību un nevalstiskās organizācijas. Jāuzklausa pilsoņu vēlēšanās un vēl vajadzības. Es teicu, ka Albānija ir nopelnījusi atvērtu demokrātisku sabiedrību. Es gribētu zināt, kā jūs risināsiet jauniešu problēmas, eh, jaunatnes bezdarbu, kā jūs eh, jauniešus pamudināsit uh, palikt valstī. Un uh, runāt par korupciju. Parlamentā beidz tagad darbu īpašā komiteja par korupciju. Es gribētu zināt, kā jūs pievērsīsieties šai problēmai reģionā, jo korupcija neskar tikai Albāniju, bet visu Rietumbalkānu reģionu un visu Eiropu kopumā. Šeplinkungs, jā, paldies! Liels prieks sveikt šeit jauno premj premjerministru. Jūs teicāt, ka jūs nevēlaties problēmas ar kaimiņiem, bet, protams, attiecībās ir iesaistītas vienmēr divas puses. Es gribētu zināt, kādi jūsuprāt ir strateģiskie faktori uh, Dienvidu austrumu Eiropas attīstībā? Kāda ir jūsu perspektīva attiecībā uz Turciju, uz islāma lomu Es gribētu arī zināt, vai mums nopietni jāuztver ideju par Dižalbāniju. Paldies, Līseka kungs! Paldies ļoti īsi, premjerministra kungs! Viss, ko jūs teiksiet par Kosovu, tiek ļoti uzmanīgi šeit analizēts un vērtēts. Dažas valstis neatzīst Kosovu, un Serbija arī uh, Eh, noteikti ļoti rūpīgi klausās tajā, ko jūs sakāt. Ko eh, jūs domājat par pastāvīgajām pārunām ar Kosovas valdību? Ko jūs vēlaties pastāvīgi pārunāt? Un tad vēl kaut kas eh, jūsu ekonomikas attīstība un turisms. Kā jūs plānojat attīstīt šo ekonomikas nozari un cik atvērti ir jūsu valsts pret ārzemju investoriem? Uh, paldies, uh, Kačinkungs. Paldies uh, vislabākie novēlējumi premjerministram. Es ceru, ka jūs iegūsiet kandidātu valsts statusu. Tas tiešām nozīmētu uh, attīstības izrāvienu un pozitīvo attīstību reģionā, ne tikai Albānijā. Pirms dažiem gadiem jūs eh, teicāt, ka jums bija problēmas ar uh, ziņošanu par eh, jūsu uh, partijas Uh, kandidātiem, ja jūs uh, baidījāties, kā viņus uzpirks. Bet korupcija tik tiešām ir ļoti svarīga problēma. Un es gribētu zināt, ko vairāk par to, kā jūs konkrēti vēlaties cīnīties pret korupciju, jo īpaši jūsu partijā. Nerunāsim tagad par opozīciju vai valsti, mums vienmēr jāsāk, tā teikt, pie sevis, ko jūs darīsiet savas partijas ietveros. Paldies, premjerministra kungs, vārds jums. Paldies. Visu pirms gribu teikt, ka man ir liels gods piedalīties šajā diskusijā. Šī interese par samērā mazu valsti ir tiešām ļoti iespaidīga. Un es tiešām esmu pavisam jauns premjerministrs, kā teica uh, Kukana kungs. Paldies Kukana kungs un Baštināru kungam par izcilu darbu, ko viņi ir veikuši. Paldies par pacietību ar mums. Tik tiešām Albānija ir uh, valsts, kas varbūt ir tāda sarežģīta, bet tā nekad nav uh, garlaicīga valsts. Palūkojieties, uh, Dorisa Paka, piemēram, viņa tik ilgus gadus ar mums strādā, un tas palīdz noteikti viņai palikt jaunai. Paldies par to, ka jūs nepadevāties. Tagad centīšos atbildēt uz eh, jautājumiem, cik vien spēšu. Vispirms par mūsu ambīcijām. Kas ir jaunā Albānija mūsu izpratnē? Mūsu valdībā ir vislielākais uh, sieviešu skaitlis nekā jebkad Albānijas pārējais periodā. Eiropas integrācijas ministre ir uh, mūsu jaunā zvaigzne politikā, arī ārlietu um, Eh, ministrs ir ļoti jauns, tad mūsu valdība ir ļoti jauna. Tika izteiktas bažas par nacionalismu. Un tika jautāts, kā mēs redzam nākotni attiecībā uz sadarbību un robežām. 23. jūnijā. Mēs uzvarējām vēlēšanas ar aliansi, kuras nosaukums ir Alianse Eiropeiskajai Albānijai. Viens miljons vēlētāju nobalsojuši par mums. Nacionalistiskie spēki, kas sagādāja uh, visai pamatīgas problēmas, um, nemaz neiekļuva parlamentā. Un es teicu, ka viens no iemesliem tam, ka demokrātiskā partija ieguva tikai uh, tik sliktus rezultātus, viens no iemesliem tam bija tieši šī nacionalistiskā retorika, kas nav pieņēmama uh, mūsu vēlētājiem, uh, Eh, tas vairs neatbilst mūsdienu laikiem. Šāda retorika nepieņemama tagad, kad mēs vēlamies ilgtspējīgu nākotni reģionam. Mēs esam pārliecināti, ka robežām jābūt, bet robežas nedrīkst kļūt par šķērsli. Mums jābūt vienotiem, mums jāstrādā kopā ne tikai ar Albāņiem, bet arī ar Serbiem, uh, melnkalniešiem, eh, Bosnijas eh, pilsoņiem ar visiem. Horvātiem, protams, kas tagad ir Eiropas Savienībā ar grieķiem, itāļiem, turkiem. Tieši tāpēc es esmu šodien uzsveris Kosovas Serbijas nolīgumus. Beidzas vecā ēra. Beidzas uh, vēsturiskais konfliktu periods, un tagad pavēras jaunas iespējas, jaunie apvāršņi. Jautājums, protams, paliek, ko mēs ar to darīsim? Vai mēs arī turpmāk būsim tie nerātnie bērni, uh, ka, kuri būs jāpieskata Briselei, vai varbūt tomēr mēs centīsimies sanākt visi kopā un paši veidot savu nākotni ar kopējiem projektiem, Protams, Brisele ir taisnība aicināt mūs izpildīt mūsu mājas darbus, bet arī mums vajadzētu izaicināt Briseli ar jaunajiem projektiem, kas palīd, palīdzētu mums uh, tuvināties uh, cits citam. Mums ir vajadzīga arī attīstība. Mēs uh, runājām par to, ka šodiena, nu, katra diena ir šodiena, bet tie cilvēki, kas ir piedzimuši pēc komunisma sabrukuma, ir izauguši, un šai jaunajai paudzei ir nepieciešams kas vairāk. Viņiem um, jāsaprot sevi kā eiropiešiem, kā Eiropas pilsoņiem. Tam netraucē robežas, tam traucē tikai uh, mentālās robežas, mūsu mantojums, mūsu vēsturiskais mantojums, kas joprojām paliek mūsu galvās. Es nevēlos uh, komunistus uh, šeit aizvainot, bet komunisti cīnās pret cilvēkiem, nevis argumentiem. Un mūsu politika ir cietusi no tā, ka arī pēc komunisma sabrukšanas visi konflikti bija vērsti pret oponentiem, nevis uh, pret idejām. Ko tad mēs tagad darīsim? Valdības programmas diskusijas būs pirmais pierādījums, ka šīs diskusijas būs uh, instruments, lai virzītos uz priekšu, lai parlamentā arī opozīcijai būtu iespēja iesaistīties, tad mēs piedāvāsim viņiem to visu, ko paši nebijām baudījuši, kad bijām opozīcijā. Tad, piemēram, ka šeit, kad sociālisti ir pie vadības, tas ir labāk nekā, kad konservatīvie ir pie vadības. jo um, konservatīvie var iegūt no sociālista priekšstādātāja vairāk minūtes runāšanai, otrādi tas nenotiek. Tāpat arī valdībā. Nu, tik daudz es gribēju teikt par nacionalismu un robežām, bet tagad par ko citu. Albānija ir valsts, kurai ir uh, uh ļoti Eh, svarīgs dārgums - reliģiskā tolerance. Mums nav nekādu problēmu sadzīvojot uh, kristiešiem un musulmaņiem, eh, pareisticīgajiem katoļiem un musulmaņiem. Mēs cilvēkus neustveram kā katoļus vai musulmaņus, tie ir vienkārši mūsu kaimiņi, un mums uh, vienkārši nerodas šādas atšķirības. Mēs ceram, ka to mēs tā arī paturēsim mūsu reģions ir ļoti cietis tieši tāpēc, ka cilvēki tiek uztvērti kā kristieši vai musulmāņi. Bet es domāju, ka runa taču ir tikai par attiecībām starp katru cilvēku un dievu, nevis par starp cilvēku attiecībām. Ka mēs eh, neskatām nekādas problēmas strateģiski sadarboties ar Turciju, ar Itāliju vai Grieķiju. Nē, tieši pretēji. Mēs vēlamies pagātnes robus aizpildīt un sadarboties ar visiem. Esam pārliecināti, ka mūsu trīs strateģiskie partneri, kurus es pieminēju, strādās ar mums, un Albānija strādās reģionā un reģiona labad bet, kā es teicu, pastāv reāla nepieciešamība Albānijas valdībai sadarboties ar Kosovas valdībai. Ja grieķi un turki uh, var sanākt kopā, kāpēc tad mēs nesanāktu kopā ar Kosovas valdību, lai runātu par nākotni, par sadarbību starp mūsu valstīm, par reģionālo sadarbību, par ekonomiskiem, sociālajiem, izglītības, kultūras projektiem. <coughs> par visām šīm lietām, kas ir nepieciešamas, lai izmantotu iespējas, kādas mums ir. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai miers būtu tukšais vārds, Mums tas jāpiepilda ar saturu. Pēc vienošanās ar Serbiju tagad iestājas miera periods, tas ir jāizmanto, nevis jāļauj rasties jaunajiem konfliktiem, tāpēc, ka nenotiek ekonomiskā un sociālā attīstība. Un es gribētu vēl ko jums teikt. Daudzi ir domājuši, ka Kosovas neatkarība un Albānijas valsts būs katastrofa reģionam. Bet eh, neatzīt Kosovu taču ir nonsens. Realitāte ir citādāka, un esmu pārliecināts, ka Kosovas pilnīga atzīšana Eiropā ir ne tikai taisnīga lieta, bet tā ir eh, nepieciešamība, tā ir pareiza rīcība reģionam un visai Eiropai. Es ticu, ka korupcija un organizētā noziedzība tik tiešām nav nacionāls fenomens. Tās ir pārobežu parādības. Un uh, korupcija ir tas, pret ko jācīnās. Mums nepieciešams uh, nodrošināt savienojumus, starp savienojumus ar kaimiņiem. Pareizā rīcība pret korupciju būtu modernizācija, valsts modernizācija, aģentūru modernizācija, pakalpojumu modernizācija. Opcija zeļ tur, kur tā kļūst par alternatīvu kaut kam iztrūkstošam. Un Albānija, protams, cieš no korupcijas, tieši jomās, kur korupcija aizvieto trūkstošos pakalpojumus, trūkstošās iestādes, valsts trūkumu. Valstī jābūt tuvai pilsoņiem, tai jāpiedāvā pilsoņiem tas, kas viņiem ir vajadzīgs. Es domāju, ka jaunamajam integrācijas ministram ir ļoti ambicioza darba kārtība, un mēs, protams, šo darba kārtību atbalstīsim. To darīs visas partijas, bet um, būs arī dialogs starp valdību, partijām un sabiedrību. Mēs visi kopā stiprināsim šo Eiropas integrācijas procesu. Mēs teicam, ka e, nedrīkst opozīciju atstāt nomalā un neļaut tai piedalīties notiekošajā. Nepieciešams e, iesaistīt e, pilsonisko sabiedrību, nevis pārvērst to par valdības klientu. Tā mēs esam rīkojušies pagātnē, un tas mums kaitēja. Bet mēs to tagad uh, mainīsim. Šī pagātne tiek izbeigta. Reformas, kas ir jāveic, ir ļoti svarīgas. Bet visiem, nu jums arī jāsaprot, ka vairākums Albānijā ir ļoti pārliecinoši. Tas ir gandrīz vai kvalificētais vairākums, kas ir nepieciešams reformām. Un tomēr mēs te neapstāsimies. Mēs nemeklēsim vienu papildus balsi, nekā mums vajadzīgs. Nē. Tas tā bieži vien uh, ir noticis uh, Austrum Eiropas valstīs, bet mēs iesim tālāk. Mēs vēlamies reformas paveikt visi kopā. Uh, Mēs uzklausīsim visus viedokļus, bet mēs vadīsim reformu procesu. Mēs neiestrēgsim uzklausīšanas fāzē. Mēs uzklausīsim visus, dosim iespēju visiem piedalīties, bet mums ir mandāts vadīt reformas, un mēs to darīsim. Mēs uh, uh, valsti iekūstināsim un panāksim ātrumu, uh, kāds nebija nu iespējams līdz šim. ir uh, milzīgs skaits uh, pašvaldību, kas uh, tērē ļoti daudz naudas. Vietējā uh, pārvaldība nav efektīva. Un tas tikai veicina korupciju. Uh, Arī opozīcijai ir ļoti saprātīgas idejas par pārvaldības reformu, mēs opozīciju uzklausīsim un kopā šo reformu paveiksim. Tā ir milzīga problēma, ko mēs pārmantojam no komunisma laikiem, un arī īpašuma tiesības, piemēram. Tas ir uzsvērts arī progresa ziņojumā, bet mums ir vajadzīgas starp partiju reformas, Mums ir jaunie īpašnieki, kas jau 20 gadus gaida savā īpašuma legalizāciju, un šie solījumi nav izpildīti. Bet šie solījumi panāca to, ka nelegāli tiek būvētas mājas, tā ir īstā epidēmija, bet beidzot mums ir jāatrisina visas īpašuma problēmas. Un, protams, mēs esam pietiekoši saprātīgi, lai apzinātos, ka to var atrisināt tikai kopīgiem spēkiem. Mēs nevēlamies Albāniju pārvērst par monarhiju. Pēc četriem gadiem būs jaunās vēlēšanās, eh, to mēs apzināmies. Tad ir zināmi laika ierobežojumi. Mūsu mandāts nav bezgalīgs. Rotācija ir normālā parādība. Noslēgumā um, teikšu, nu, cerot, ka atbildēju gandrīz uz visiem jautājumiem. Uh, atbildēšu vēl Grieķijai. Mūsu ārlietu politika ir vērsta uz uh, bezproblēmu uh, risinājumu. Bet mēs atrisināsim visas problēmas, kas paliek pāri no pagātnes. Jau pēdējo mēnešu laikā mēs esam iestājušies pret nacionalismu, pat ja riskējām zaudēt vēlētāju balstis. Un tagad, lūk, mēs esam te, kā jaunā valdība. Mēs esam orientēti uz Eiropas Savienību, attiecīga būs arī politika un pārvaldība. Es ļoti ceru, ka mēs gūsim panākumus, bet esmu pārliecināts, ka arī jūsu atbalsts būs nenovērtējams. Un ko tad mēs no jums gaidām, ko jūs vēl varat izdarīt? Es uh, gribētu teikt, uh, atbalstiet mūs tā, kā jūs to esat darījuši līdz šim. Uh, mēs Eh, to ļoti augstu novērtējam, arī mūsu sabiedrība to novērtē. Mēs uzklausām arī jūsu novēlējumus. Paldies! Minister, Paldies, ministra, kā jau es sacīju, jums ir mūsu atbalsts, un tagad es gribētu. ja drīkst izteikties, mans ārlietu ministrs norādīja, ka es aiz, aizmirsu atbildēt jautājumu par Maķedoniju. Eh, deputātiem Maķedonijas draugiem. Ja jūs esat Maķedonijas draugi, jūs esat Albānijas draugi. Un Maķedonijas eh, integritāte ir svarīga mums, eh, Albānijas integritāte. It's just the slight details, Sir Robert. But other than that, you know, you are complete. Robert, dažas detaļas visā pārējā tev pilnīgi taisnība, un es tev piekrītu.